President, uh, honorable members of the European Parliament, dear colleagues. Dāmas un kungi, priekšsēdētājs kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Šodien es esmu izvirzīta kā komisāra kandidāte reģionālās politikas jomā. Es zinu, ka šī komiteja, jūsu komiteja ļoti svarīgu lomu spēlē jaunajā likumdošana, jaunā likumdošanas ietvaras sarunās, un es pateicos referentam par uh, izcili veikto darbu ir, tiek apspriesta reģionālās politikas reformu likumdošanas paketi. Jūsu komitejā ir daudz deputātu, kam ir liela pieredze strādājot uz vietām, un jūs dosiet lielu pievienoto vērtību Eh, turpmāko gadu laikā. Es arī augstu vērtēju komisāra Hāna veikto eh, reģionālās politikas jomā. Šī politika ir eh, solidaritātes izpausme starp Eiropas sociālo modeli un dalību valstīm cenšoties pārvarēt krīzi, reģionālā politika ir svarīgs instruments, lai a, veicinātu investīcijus. Un šis ir arī instruments, kā sadalīt integrācijas ieguvumus starp Eiropas ziemeļiem un dienvidiem, austrumiem un rietumiem visu Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Tādēļ es uzskatu, ka ir šai politikai būs svarīga joma Žana Kloda Junkera investīciju Uh, un attīstības programmā, un uh, šajā darbā ir jāiesaist arī nevalstiskās organizācijas. Šī politika būs uh, viena no prioritātēm Eiropas komisijai līdztekus inovācijām, pētniecībai, enerģētikas politikai, kohē, sociālai kohēzijai politika tiks īstenot ņemot vērā dalību valstu uh, īpatnības reģionu un pašvaldību īpatnības. Tāpat tiks ņemtas vērā arī īpaši attālo reģionu intereses uh, šajā politikā ir jāiesaista visi spēlētāji uh, visos reģionos. Uh, šī, šeit nav runa par, uh, par labdarību, par budžeta atbalsta instrumentu. Esmu pārliecināts, ka investējot reālā ekonomikā mūsu reģionos un uh, stiprinot to ekonomikas potenciālu, mēs stiprinām uh, visu Eiropas Savienības ekonomiku kopumā. Uh, ja mani apstiprinās šai amatā, manas politiskās prioritātes būs šādas. Pirmkārt, uh, palielināt reģionālās politikas ieguldījumu un jaunu darba vietu un ekonomikas izaugsmes nodrošināšanā. Eh, tiks īstenota tāda politika, kas stiprinās Eiropas Savienības pārvaldību, ir jāgūst reāli taustāmi rezultāti, lai tas ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība varētu pārvarēt krīzi E, turpmāko septiņu gadu laikā ir jātīsta partnerība, lai uzlabotu visu Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, tā skaitā neaizsargāto iedzīvotāju grupu un bezdarbnieku dzīvi. E, un uh, Uh, ir jāsniedz atbalsts uh, krīzes vismagāk skartajiem uh, reģioniem. Turklāt ir nepieciešamas jaunas normas, lai politikas īstenošana būtu efektīvāka, lai bū, nodrošinātu izvirzīto priekšnoteikumu īstenošanu. Uh, Uh, saskaņā ar ekonomikas pārvaldības principiem lielāks akcents tik likts uz uh, reģioniem. Tā kā mūsu uh, publiskie resursi ir ierobežoti, tad tie ir jāizmanto visefektīvāk, lai atbalstītu ekonomikas izaugsmi un radītu jaunas darba vietas. Un uh, mēs uh, meklēsim uh, sinerģiju, lai uh, nodrošinātu pienvienoto vērtību Eiropas Savienības līmenī. Un uh, tā pašā laikā dalība valstīm jāsaprot, ka 2014. un 2020. gadā nevar strādāt pa vecam. Ir jāizmanto uh, Uh, pastāvošās iespējas un pilnībā jāizmanto Eiropas Savienības budžeta iespējas, un tas attiecās uz mūsu um, iespējām un pienākumiem un uh, kohēzijas politikas īstenotājiem ir atbildība nodokļu maksātāju priekšā šos līdzekļus izmantot uh, Uh, labākajā veidā, lai veicinātu attīstību un apliecinātu mūsu ticību Eiropas projektam un ir jāsasniedz konkrēti rezultāti. Kā jau es teicu, kopā mēs esam stiprāki nekā katrs atsevišķi un es uh, nākamgad arī esmu paredzējusi sagatavot ziņojumu, ja mani apstiprināšu amatā par uh, uh, kohēzijas politikas īstenošanu. Un es esmu pārliecināta, ka ir uh, daudz svarīgāk nodrošināt sadarbību, uh, ir jāīsteno kvalitatīva, um, ir jāuzlabo administrācijas kvalitāte mazāk attīstītajās valstīs. Šie principi ir vēl svarīgāk nekā pat finansējums ir jāsniedz atbalsts programmu īstenošanas administratīvā potenciāla veidošanā un jāsniedz atbalsts dalību valstīm. Tāpat jātīsta publiskā privātā partnerība, konkrēti definējot uh, mērķus. Uh, šāda sadarbība var dot savu ieguldījumu programmu īstenošanā Tāpat Eiropā ir jāizplata uh, pozitīvā prakse, kas gūta pilsētās, uh, reģionos un pašvaldībās, un es izmantošu pilsētu tīkla iespējas un tiks uh, izmantoti arī pilotprojekti, lai veicinātu paraugu prakses apmaiņu. Ir pilnībā jāizmanto uh, pol, politikas atbalstu saņēmēju eh, dzīve jāpadara vienkāršāka, ir jāieklausās mazajos un vidējos uzņēmumos, jo dažkārt šīs administratīvās procedūras ir pārāk garas un birokrātiskas. Jaunais administratīvais ietvars uh, ir, ir vērst uz to, lai vienkāršot šīs procedūras un sniegtu maksimālu uh, atbalstu labuma guvējiem. Kohēzijas politika veido vienu trešdaļu no Eiropas Savienības budžeta, un tādēļ ir jānodrošina, lai šie līdzekļi tiktu atbilstoši eh, labi pārvaldīti saskaņā ar finanšu regulu un labas pārvaldības principiem. Tāpat ir jācīnās pret krāpniecību, ir jāizteno nulles tolerants šai jomā esmu gatava sadarboties ar jūsu komiteju, strādājot pie šiem jautājumiem, un arī ir jādomā par to, kā labāk informēt mūsu pilsoņus par šīs politikas īstenošanu un rezultātiem. Jo nevienmēr mūs sadzird, nevienmēr mēs varam pilsoņiem parādīt, ko mēs reāli darām. Tāpat uh, būs jāstrādā arī pie jaunā likumdošanas ietvara izveidēja laika posmā pēc 2020. gada. Arī šajā darbā Eiropas parlamentam ir jāiesaistās jau no paša sākuma, kā to ir teicis Junkera kungs, runājot par Eiropas Savienības nākotni, tiks uh, pārskatīta daudzgadu finanšu schēma, lai pārorientētu Eiropas Savienības budžetu uz darba vietu, ekonomikas eh, radīšanu, ekonomikas izaugsmu un konkurētspējas veicināšanu. Es, vei, es vēlos īstenot konstruktīvu dialogu eh, šajos jautājumos un par labas pārvaldības principiem. Es uzskatu, ka attiecībām starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu jābūt balstītām uz caurskatāmību, savstarpējo uzticību, cieņu vienam pret otru, un mums visiem kopā ir jāstrādā mūsu pilsoņu interesēs. Un tieši tādēļ esmu gatava strādāt ar jums pēc iespējas ciešāk, lai veiksmīgi sasniegtu kopīgos Eiropas mērķus. Paldies, un tagad esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem lai mēs eh, kopā varētu veiksmīgi realizēt savu politiku. Paldies!